vienotāk, tā arī mēs varēsim labāk veicināt savus intereses uh, globālajā mērogā. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to šīs debatas varam beigt. Un nākamais punkts darba kārtībā ir pavisam cits. Proti, Odīkungs ziņojums par septīto ES pētniecības, tehnoloģija attīstības un demonstrēšanas pasākumu pamatprogrammu. Sāksim ar referentu kungu franču valodā lūdzu. Referentu kungs, četras minūtes jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, ļaušu mums, uh, ļaušu komisārai ieņemt vietu, pagaidīšu nedaudz. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Kogan Kvinn un dārgie kolēģi. Mēs esam sapulcējušies, lai izre, izvērtētu septītās pamatprogrammas līdz 2013. gadam uh, pr progresu. Un uh, tā bija uh, programma paredzēta uz laiku no 2000. līdz 2006. gadam atvēlot 17 miljārdus Tā tad uh, uz laiku no 2007. līdz 2013. gadam mēs esam uh, secinājuši trīs elementus, par kuriem ir vērts padomāt. Pirmkārt, uh, Eiropa ir piedzīvojusi Lisabonas stratēģijas, 2000 šajā gadā Eiropa padomas noteiktās stratēģijas izgāšanos. Tās mērķis bija Eiropu izvirzīt kā vissvarīgāko um, virzītāju spēku pasaulē. Bet tagad mums ir <clears throat> jaunās kompetences Lisabonas līguma ietvaros. Un tad mums arī ir stājies spēkā Nīcas līgums. Šis 2011. gads ir uzskatāms par uh, durvīm izējot no krīzes, un mums ir te paredzēts lielas uh, summas Pirmajiem trim gadiem bija paredzēta 26 miljardi, tagad mums paliek vairs 28,5 miljardi pārējiem gadiem, un līdz ar to Eiropas komisijai ir jāpiemēro tās jaunā pētniecības programma pašreizējai situācijai. Es gribētu te iz... norādīt diviem punktiem. Vispirms vienkāršošana un otrkārt saskaršanās ar izaicinājumiem. Runājot par vienkāršošanu, man kolēģi Marija Karavaljo sniegs sīkāk informāciju savā lieliskajā ziņojumā. Un otrkārt, komisārs kundze, mēs um, priecājamies par 2011. gada 24. janvāra lēmumu, ka jādodas tālāk. Jāvienkāršo nākotne un jāpieliek, jā, jākonsolidē pagātne ir paredzēta trīs gadu programma finanšu regulai, un tā ir noliek, pā, tā liek pamatus šai vienkāršošanai. Taču man jānorāda, ka te jau ir iespējams kļūdas. Mums ir jāvienkāršo mūsu eh, regulas, un eh, ne, vienkāršot mēs eh, reāli. Mm, neuzlabosim situāciju. Vienkārši jāparedz iespēja veikt uh, Uh, neatkarīgu pārskatīšanu, lai izvairītos no tā, ka Eiropas Savienības tiesa nodarbojas ar uh, lietām uh, starp Eiropas komisiju un auditoru iestādēm. Šīs Eiropas Savienības 2020. gada, gada rūpniecības stratēģijas ietvaros mums ir jāatbalsta MVU. MVU. Un te ir jāņem vērā struktūra politika, nacionālās politikas. Mums ir jāiestājas par izcilību, bet arī jāparedz tas, kā pētniecības iestādes vai harmoniski iekļauties uzņēmumu darbā. Mums ir jāņem vērā mūsu starptautiskās apņemšanās attiecībā uz ITRI, piemēram, un saistībā ar nākotni mēs paredzam uh, divkāršot mūsu centienus, lai izveidot šo Eiropas pētniecības telpu. Tas ir izaugsmes pamats, eh, nepieciešami ir eh, līdzekļi mūsu pētniecības izaugsmē un arī vides aizsardzībai. Paldies, referentkungs, turpina priekšsādātā. Tagad vārds komisārai Gegen Kvinnai. Lūdzu. Godātie deputāti, gribētu pateikties jums par šo iespēju uzrunāt jūs pirms eh, pēdējā balsojuma par septīto pētniecības pamatprogrammu rīt no rīta. Šī uh, pamatprogramma pa ir ietvars eh, pētniecības virzībai. Tās ir, tajā ieguldījums sniedz daudzi, daudzas personas, un arī šodien mēs redzam vienu no svarīgiem soļiem Šīs diskusijas šodien ataino uh, grūtās diskusijas, kas bija jāizvērš uh, referentam, audīkungam un visām citām iesaistītām pusēm. Rezultāti tika izskatīti, apspriesti, dažkārt pieņemti, dažkārt noraidīti no dažādu iesaistīto pušu puses. Eiropas parlaments arī ir spēlējis savu svarīgo lomu, ne tikai iesaistot dažādos pārstāvis no politiskās un pilsoniskās sabiedrības, bet arī liekot pārdomāt visiem pāriem. Un tagad dažs, dažs komentāri par pašu ziņojumu. Tas ir visaptverošs eh, ziņojums, kas konstruktīvā veidā izskata uh, svarīgus aspektus uh, septītās pētniecības uh, pamatprogrammā. Un šajā ziņojumā eh, tika pieprasīts eh, atbildes no dažādām iestādēm par dažādiem jautājumiem. Galvenokārt bija runa par eh, ierosinājumu no dažādiem neatkarīgiem ekspertiem. Komisija augstvērtē to, ka parlaments atzina šo pētnieku viedokli. Un e, šī ziņojuma, e, šīs, šajā ziņojuma posta viedokļa atbilst komisijas viedoklim. Mēs gan par visu pilnīgi nevaram vienoties, taču es gribētu norādīt uz to, ka par svarīgākiem jautājumiem pastāv konsens. Tas attiec, piemēram, uz pētniecības un e, inovāciju veicināšanu 2020 stratēģijas ietvaros. Un eh, uz to, ka ir jāiesaist pēc iespējas vairākas iesaistītās puses Eiropā un jāparedz iespēja visām iesaistītām pusēm pievērst galveno uzmanību savam darbam, nevis administratīvajām procedūrām. Komisija paredz eh, pasākums, lai eh, atlikušos septītās pamatprogrammas gadu ietvaros tiktu īstenots progress. Mēs jau tagad esam paredzējuši trīs konkrēts vienkāršošanas pasākums septītajai pamatprogrammai. Vienkāršāku procedūru visiem MVU un arī tādu kā konsultatīvo komiteju, kas paskaidro procedūras. Šajā pagaidu novērtējumā izkristalizējušies ieteikumi, protams, ir ļoti svarīgi nākošajam progresam. Tas lielā mērā atvieglos e, turpmāko procedūru un jaunus e, noteikums un ar jūsu palīdzību es ceru īstenot e, iespēju iesaistīt pēc iespējas vairākas puses. Un jūsu izvirzītie jautājumi palīdzēs mums risināt pro problēmas nākotnē. Paldies! Sirsnīgs paldies komisārei! Tagad aicināšu izteikties budžeta komitejas pārstāvi Haglundu kungu. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties komisārē par viņas ticību zinātnē un vēlmi ieguldīt savu ar tavu tās attīstībā. Es esmu atzinuma autors eh, budžeta komitejā un kā tāds arī gribu komentēt šo te ziņojumu. Pirmkārt, es domāju, ka būtu bijis labi, ja mēs būtu saņēmuši pamatprogrammas uh, vidējā termiņa pārskatu no komisijas saulēcīgi, nevis ar novēlošanos. Tas būtu parlamentam palīdzējis izvērtēt šo darbību. Bez tām budžeta komiteja ir svarīgi stiprināt šo saikni starp pētniecību un rūpniecisko ražošanu, jo jaunas novatoriskas idejas tik tiešām var ģenerēt milzīgu potenciālu dažādās rūpniecības nozarēs. Reizēm gan ir nepieciešams riskēt, savādāk pie jaunatklājumiem nenonāk. Komisārs šeit runāja par vienkāršošanas nepieciešamību un nepieciešamību mazināt birokrātiju. Es viņai piekrītu. Ja mēs runājam par stratēģiju 2020, tad tā ir cieši jāsasaista ar septīto zinātnes un pētniecības pamatprogrammu. Paldies! Un tagad grupu pārstāvi. Tautas partijas vārdā divas minūtes izteiksies Karvaljokuns, lūdzu. Senjora prezidents, senjora Godātā priekšsēdētājas kundze, komisārs kundze. Es gribētu sveikt referentu ar lielisku uzrakstīto ziņojumu un arī par to, ka viņš iesaistīja ziņojumu tapšanā citus pārstāvus un politiskās grupas. Septītā pētniecības tehnoloģija attīstības un demonstrēšanas pasaukuma pamatprogramma ļoti svarīga, lai Eiropa kļūtu konkurētspējīgāk. Finansējums eh, joprojām nav pilnībā izmantots, apmēram 15% eh, mēs vēl neesam saplānojuši. Tādēļ šis vidējā termiņa pārskats ir ļoti svarīgs, tā lai šo programmu varētu piemērot eh, šai te krīzes atlapšanas šim posmam. Es gribētu uzsvērt vienu aspektu, vienkāršot piekļuvi fonda, fondiem, izmantojot dažādas paredzēšanas, anticipācijas mehānismus un vienkāršošanas um, mehānismus, standartizēšanas mehānismus. Tādējādi mēs varētu padarīt visu šo procesu skaidrāku, caurskatāmāku. Uh, Tieši tādēļ referenta priekšlikuma vienkāršošanai nenozīmē, ka ir jāmaina finun, finanšu regula vai jāgroztā. Nē, vienkārši varētu šajā septītajā PP programmā iekļaut šos te vienkāršošanas pasākums. Es arī esmu ļoti gandrīt, ka komisija piekrīt šim priekšlikumam. Tālāk, jauna E, uzmanības pievēršana tematiskajām jomām, kas īpaši aktuāls, piemēram, enerģētika, vīde, veselība un tā tālāk. Tālāk, iekļautības jautājums, lai risinātu jaunākos izaicinājumus ir nepieciešams iesaistīt vairāk MVU un jaunos zinātniekus dažādās finansētajās programmās. Un visbeidzot, esmu ārkārtīgi gandarīta, par to, ka ir izstrādātas vadlīnijas nākamajai pētniecības pamatprogrammai. Esmu priecīga, ka budžets zinātnei un pētniecībai nākamajā budžeta periodā varēs tikt palielināts. Tikai tā Eiropa varēs kļūt pārtikušāk un konkurētspējīgāk. Lielas paldies! Socialistu un demokrātu grupas vārdā Tomsons kundze vienu minūti. Cēl. Paldies, priekšsādātāji kundze, godātā komisāri, kolēģi. Pirmkārt, es gribētu pateikties Žanam Pieramo Dī par lielisko sadarbību, izvērtējot septīto pētniecības pamatu programmu. Paldies jums par šo atklātību, pa, atvērtību. Mūsu priekšā ir milzīgi izaicinājumi. Mums ir tādi konkurenti kā Ķīna, Braza, Brazīlija un citi. Mums ir jābūt vislabākajiem ekonomiskās izaugsmas un nodarbinātības radīšanā. To mēs varam darīt ar pētniecības un zinātnes palīdzību. Ja mums tas neizdosies, tad mēs atpaliksim. Mums jau ir daudz uzvaru, taču vēl ļoti daudz, kas jādara. Es saskatu trīs prioritātes mūsu rīcībā. Pirmkārt, noteikti ir jāvienkāršo procedūru, kā tiek pieprasīt līdzekļi un kā notiek atskaita. Uh, Otrakārt ir jāapkaro birokrātija. Eh, zinātniekiem ir jādod brīvība un elastības iespējas. Viņi drīkst brīvi izvēlēties pētījumu nozari, un mums jābūt elastīgiem arī domājot par nākotni. Tikai ar elastības palīdzību mēs varēsim ieviest horizontālo pieeju. Paldies! Paldies, Tomsons Konzē, un Alde grupas vārdā izteiksies Rīsas kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šī septītā PP programma ir svarīga lielākā programma pasaulē. 54 miljārdi laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam vairāk nekā 9 miljoni dažādu projektu tiek finansēti. Jautājums, vai šī programma atbilst un ir pietiekama efektīva šādiem finansu līdzekļiem? Iepriekšējie runātāji jau daļai atbildēja uz šo jautājumu jautājumu. Eiropa, diemžēl, nav sasniegusi pilnu potenciālu šajā jomā. Un tik jau pieminēt arī galvenie trūkumi, proti sadrumstalotība zinātnē un pētniecībā. Ir liela atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem un to, kas notiek tur. Tāpat arī eh, uzņēmumi netiek pietiekami iesaistīti, kā referents pieminēja savās run, ievadrunā, un MVU uzņēmumiem un arī jauniem zinātniekiem nevienmēr viegli piekļūt šiem līdzekļiem. Uh, padome, komisija un parlaments šajos jautājumos ir ļoti vienprātīgi. Mēs visi saprotam, ka pētniecībai ir jāorientējas uz jaunākiem izaicinājumiem - ekonomiskiem, finansiāliem, vides, tāpat arī energodrošības jautājumiem pēc Fokušinas laikmetā. Eh, pārtikas drošums, pārtikas pietiekamība ir ļoti svarīgs jautājums. E. coli bakterijums vēlreiz to norādīja Odī kungs eh, vēlas ar šo ziņojumu, ļu, eh, lai Eiropa ļoti skaidri savā zinātnē noteiktu savas prioritātes. Viņa ziņojuma devītajā punktā ir runāts par to, ka Eiropai nepieciešama liela un precīzi uh, lēmumi. Referents ļoti skaidri runā par to, ka ir 28,5 miljārdi eiro, kas vēl nav ieprogrammēti šajā programmēšanas periodā. Vēl es gribētu pieminēt nanotehnoloģijas, kurās ieguldījumi varētu būt efektīvāk un labāk, jo nanotehnoloģijas var attiecināt gan uz vīdes, gan enerģētikas, gan veselības jautājumiem Eiropas Savienībai E, noteikti ir jāuzņem uzņems līdera loma šajā te ļoti progresīvajā nozarē. Lielas paldies Rīsas kundzei! ECR grupas vārdā izteikties Fordas kundze divas ar pus minūtes. Paldies! Pētniecība un inovācijas ir ļoti būtīgi izaugsmēji un mūsu izaicinājumu risināšanai. Esmu redzējis liels pie, piemērs tam, kā Eiropā ir sadarbojušies pētniecības uzņēmumi ar uh, citiem uzņēmumiem uh, un eksperti zinātnieki ir iesaistījuši. Taču, uh, diemžēl, uh, ietver programmai ir tādas lauka, ka tā ir visbirokrātiskākā pasaulē. Komisāra kundze, jūs varat darīt vairāk, lai vienkāršotu. Uh, šo programmu, un eh, līdzekļiem jānonāk līdz zinātniekiem laboratorijās, nevis tikai veidlapā aizpildītājiem. Eh, tas, eh, ko var tieši finansēt, to, protams, ir grūti vienmēr iepriekš izvērtēt, bet šeit ir nepieciešama kopīga Eiropas sistēma, ir nepieciešama zinātnieki, kas var konkurēt ar pasaulē spilgtākajiem, gaišākiem prātiem. Un globālajā līmenī. Mēs nedrīkstam arī iet uz kompromisiem ar šo izcilības principu. Eiropas pētniecības padome darīs daudz, lai veicinātu individuālo zinātnieku darbu, ja viņu mandāts tiek mainīts, lai komandu darbu vairāk atbalstītu, tas nedrīkstētu kait, eh, mazināt individu, izcilu individu iespējas. Gribētu redzēt, ka vairāk līdzekļu tiek atlīdzināti pētniecībai, bet eh, bankonti nav neizsmeļami. Mēs nevaram dubultot ES budžetu vienā jomā. Uh, E, nezinot, e, e, kas ar šiem līdzekļiem notiek un no kurienes tie nāk. Mēs vēlēties redzēt, lai valsts, lai sabiedrības līdzekļi tiktu atbildīgāk tērēt un valsts kontrolē arī šeit ir savs vārds sakams. Jā, paldies, jūs noslēdzāt tiešām laicīgi savu uzstāšanos. Tagad Matijas kundze no kreiso puses lūdzu. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Es gribētu vispirms pateikties Odī kungam. Uh, par viņu darbu, par lielisko sadarbību, kāda mums visiem bija, un par viņu atvērtību. Pamatprogrammas izvērtēšana ir ļoti svarīga. Es um, negribu minēt nemaz tādas lietas kā caurskatāmība vai vienkāršošana. Tas, protams, ir pašsaprotama, un tas arī ir iekļauts ziņojumā. Un tur ir atbilsota parlamentu pozīciju. Pētniecība un inovācijas ir svarīgs uh, aspekts attīstības modelim, kas būtu pēc iespējas taisnīgāks. Uh, šeit ir dažādas dimensijas. Uh, grētu minēt tos aspektus, kad bieži vien tiek aizmirsti. Pirmkārt, izvērtējums uh, ir veikts un uh, nedrīkstam aizmirst, ka joprojām uh, bieži vien uh, pētniecības līdzekļi koncentrējas zināmās dalībvalstīs, dalība, zināmās nodaļ, nozarēs, kam ir vienkāršāk pieeja pētniecības līdzekļiem. Un ar to mēs nedrīkstam samierināties. Mums ir jānodrošina, lai jaunās dalībvalstis un dienvidu valstis saņemtu plašāku pieeju šim finansējumam. No otras puses, es domāju, ka šī dalība būtu arī jāpaplašina. Mums jādomā uh, arī par maziem un vidējiem uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Un pētniecības darbs ir arī tāds nestabils. Mums ir nepieciešama pastāvība un izcilība, ja vēlamies arī turpmāk nodrošināt, ka zinātnieki strādā pienācīgos darba apstākļos. Gribu pateikties par pavieto darbu. Paldies! Zabela, Jāna Lepto, parakalo. Paldies. Tagad Savēlas kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies. Gribētu pateikties Odīja kungam par viņu lielisko ziņojumu. Septītā pamatpētniecības programma ir viena no plašākajām šāda veida programmām pa pasaulē, un ir svarīgi veikt šo vidusposmu izvērtējumu. Pirmkārt, man ir prieks redzēt, ka tiek vienprātīgi aicināts uh, vienkāršot uh, finansēšanas noteikums un finansēšanas metodus. Otrakārt ir svarīgi, lai mēs eh, pievērstos arī MVU nepienācīgajai iesaistē šajā programmā un ir jāuzlabo pieeja MVU šai programmai, īpaši ņemot vērā to, ka darba vietu radīšana ir atkarīga tieši no MVU. Es gribētu piebilst arī, ka būtu svarīgi viedajā termiņā izstrādāt mehānismu, kas e, novērtētu inovāciju politiku ietekmi Eiropas Savienībā. Noslēgumā jāsaka, ka uh, ir jāsaglabā pamatprogrammas finansējuma līmenis, jo uh, tas ir ļoti svarīgs aspekts uh, sasniedzot 2020. gada stratēģijas mērķus. Paldies! Zavela. Paldies, Cevēlas kundze! Tagad uh, dosim vārdu individuāliem runātājiem. Pirmais Roela kungs lūdzu. Komisārs kundze, godātie kolēģis, pirms paldies Odī kungam un visiem, visiem, kas piedalījās ziņojuma izstrādē. Šis pārskats ir ļoti nozīmīgs, lai redzētu, kādus secinājumus izdarīt. Un mēs saprotam, ka Um, investīcijas pētniecībā noteiks, kāda būs nākotne Eiropā, bet vai mums ir arī drosme izdarīt secinājums, nu, to redzēsim nākamajā kārtā. Vai mums ir šī drosme, vai mēs uzdrošināsimies atvēlēt pietiekam daudz finanšu līdzekļu? Visi saka, ka tas nepieciešams, bet kā panākt, lai līdzekļi tiktu izmantot efektīvāk? Un man ļoti patīk, ka šajās debatēs arī saistībā ar Kavaljo ziņojumu mēs uzsveram vienkāršošanu. Kā darīt, lai, ko darīt, lai birokrātija samazinātos, lai procedūra kļūtu vienkāršāka, lai līdzekļi tiktu labāk izmantoti. Un tas ir centrālais jautājums papildus naudas jautājumam. Un vēl viens. Mums ir jāraugās lai mēs nepiemērotu tā saucamo leikānas principu, katrs saņem mazliet, ir jāņem vērā ek, izcilības princips. Un, diemžēl, tā nav nu, vienādi pārstāvēta vai sastopama visās valstīs, bet mums ir jāraugās, lai dalība valstis, kas vēl neatbilst izcilības kritērijiem, tomēr saņemtu iespēju izveidot uh, attiecīgās struktūras, un mums ir vajadzīgs instruments nākotnē, lai nodrošinātu nevis šo vienādības principu, bet lai varētu veidot, likt akcentus. Un vēl viens jautājums, no kā nevarēsim uh, izvairīties, tas ir jautājums par to, uz ko tieši koncentrēties. Mums ir jāuzdrīkstās uh, pašiem izšķirt, kas ir īpaši svarīgs vai sevišķi labs un ko mēs atbalstosim. Paldies! Paldies, Roela kungs, tagad Riera Marudēla kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisārs eh, kundze eh, ar septīto pamat programmu mēs redzam, cik lielā mērā vājie punkti ir pārveidojušies par spēcīgiem punktiem, un eh, ir izveidots e- Eiropas eh, pētniecības padome, kas nākotnē var nodrošināt lielisku eh, koheiziju. Tika veicinātas Marija Kirija eh, darbības un, un citas nozīmīgas darbības, tāpat arī tika aicinātas plašāk pieplas, piedalīties MVU, un mēs redzam, ka panākumi ir aptuveni 15%, kas vēl varētu uzlaboties. Un būtu nepieciešams vairāk finansējumi, tīpaši no privātā sektora, kas uh, Eh, rāda zināms aujos punktus, jo šeit instrumenti arī ir uzlabojumi, taču nav nekādu šaubu, kā mēs no šī vidusposma pārskata esam guvuši pietiekami daudz mācības, kas palīdzēs būs uzlabot darbību. Apsveicam jūs par sagatavoto ziņojumu. Paldies! Nākošais runātais Panaģautovs uz divām minūtēm. Komisārs, kundze, kolēģi, pirmkārt, es vēlētos pateikties ekspertiem komisijai, referentam Oldīkungam par paveikto darbu. Paveik, patiesībā šis vidusposma pārskats ir ārkārtīgi būtisks un Eiropas uh, Savienība uh, tomēr nav pietiekami savālākā stratēģija, lai sasniegtu Lisabonas stratēģiju nosprautos mērķus. Tomēr ir vairāki punkti, kuros Eiropas Savienība ir eh, uzņēmusies vadību un var lepoties ar paveikto patiesībā ir ļoti daudz e, izaicinājumi, e, ko ir izcinājusi Eiropas Savienība, un tomēr tā ir spējusi palikt konkurētspējīgās pozīcijās. Es atsaucos uz to, ka Eiropas uh, Savienībā nav pietiekami daudz enerģijas avotu. Tāpat es atsaucos uz novecojušies iedzīvotājiem, kas ir vēl viens izaicinājums. Taču neraugoties uz to, visa Eiropas Savienība e, piemīt e, pietiekam daudz ambīciju un pietiekam daudz noteikumu, tai ir vidas aizsardzības jomā. Tāpat arī ir sagatavoti ļoti daudz standārtu, lai aizsargātu strādājušos darba vietās. Es domāju, ka mēs varam lepoties ar šo faktu, ka mēs dzīvojam kontinentā, kurā mūsu daudzas vērtības nav ietekmējis globalizācija. Es uzskatu, ka ekonomika balstīta uz zināšanām ir ārkārtīgi nozīmīga, tāpat arī šīs vērtības, kas raktu, raksturo Eiropas Savienību, un es esmu pārliecināts, ka tas strādās mūsu labā nākotnē. Paldies! Paldies! Pana Jotovkungs, nākošais runātājs Ziobrokungs. Paldies! Inovācijas un palielinājums pieaugums ir viens no pamatprincipiem, lai atbalstītu Eiropas ekonomisko izaugsmi, tīpaši krīzes laikā. Un es apsveicu to faktu, ka referents ir pieņēmis un iekļās to savā ziņošanā, ziņojumā. Tomēr ir Eh, vairāk svarīgi jautājumi ir skatīti virspusīgi. Es domāju, ka eh, mums ir pārāk maz finansējumu piešķirts eh, inovācijām jaunajās dalību valstīs. Es domāju, ka ir šokējoši tas, cik neproporcionāla ir atšķirības starp jaunajām un vecajām dalību valstīm ir tikai viena atsauce visā ziņojumā uz šo problēmu. Tādējādi e, šis, manuprāt, ir ļoti negatīvs aspekts, un es nedomāju, ka tas palīdz veidot Eiropas Savienības e, noturīgu un ilglaicīgu attīstību. E, periodam līdz 2013. gadam ir summa vairāk nekā 8 miljārdi eiro, un tas nemainīsies un nepieaugs. Es domāju, ka mums ir jāpievērš lielāku uzmanību nākotnē labākam sadalījumam, taisnīgākam sadalījumam, tāpat arī apzinoties jauno dalību valstu intereses, jo tā ir ārkārtīgi liela iespēja šīm valstīm zinātnē tehnoloģijām ir jātiek atbalstītas um, arī šajās valstīs visas Eiropas interesēs. E, pētniecības finansējuma problēma ir visasākā e, maza, mazo vidēju uzņēmumu nozarē finanšu krīze, Taupības pasākumi nozīmē to, ka ir aizvien eh, saņemt aizdevumu ilgā termiņā inovācijām un izpētēji. Tas ir jāņem vērā tad, kad mēs eh, runāsim par kredītu piešķiršanas vieglākām iespējām maziem vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jādomā par vieglākām administratīvām procedūrām. Paldies! Nākošā runātājs Sārto Rīkons uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties Odīkungam par uh, mūsu sadarbību un uh, pateikties arī nozars pārstāvjiem par šo te ļoti interesanto darbu. Būtībā uh, šodien netika pieminēta tikai viena lieta, proti fakts, ka Eiropa atpaliek uh, pētniecības un inovāciju ziņā. Protams, ir uh, uh, jauki konstatēt, ka ir arī sasniegt labi rezultāti, bet tomēr ir jāuzsver, ka zināmās jomās mēs iepaliekam. Šeit es domāju ne tikai par mūsu tradicionālajiem konkurentiem ASV, Bet eh, ir arī citi konkurenti, piemēram, Ķīna un citas eh, jaunatīstības valstis, kas mūs apsteidz. Ja Eiropa nevēlas atpalikt vēl vairāk, tad eh, tai ir vienkārši jāinvestē pētniecībā un inovācijās. Mums ir jāizdara izvēle. Labi, šodien parlamentā mums nav šī izvēle jāizdara. Uh, bet uh, izvēle ir jāizdara finanšu plāna kontekstā un jādomā par to, kā tiek izmantoti Eiropā pieejamie līdzekļi, bet šī problēma katrā ziņā ir jāatrisina. Ja mēs apzināmies uh, šo problēmu, tad uh, Odī uh, kunga un Kavaljo kunga minētās problēmas arī uh, Eh, būtu jāņem vērā. Šeit es runāju par vienkāršošanu, par finanšu līdzekļu koordināciju, par Eiropas 2020. gada stratēģiju, izcilības iniciatīvām un tā tālāk. Šeit ir divi svarīgi pīlāri mazie un vidējie uzņēmumi. Tur mēs eh, tiešām daudz vairāk sasniegtu, ja sistēma vienkāršotu un Otrs lielais pīlārs ir šie lielie pētniecības centri, kur arī būtu jādara vairāk. Paldies tagad, Trautmans kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, dargie kolēģi. Mūsu kolēģis Odī pārskata visu diskusiju kopumu par nozarēm. Es tagad nepārskatu neskatīšu to, kādā veidā viņš vērtē mūsu septīto pa, eh, pamat programmu nepieciešama, bet pārāk birokrātiski, taču divi punkti. Pirmkārt, inovācijas parlaments apņēmās to veicināt, taču tas eh, nedrīkst notikt uz pamatizpēc rēķina. Mēs zinām, kāda Eh, kāda bija rezultāta sasniegta. Tāpat arī ir iespēja izvērtēt šos rezultātus ekonomiskajā un rūpnieciskajā ziņā. Ir skaidri jānošķir eh, pamatpētniecības instrumentalizācija un valorizācija. Otrkārt, par finansējumu runājot, mēs visi piekrītam tam, ka budžetam ir jāatbilst mūsu nospraustājām ambīcijām. Un tā, šeit es aicinu būs, būt inovatīviem, tajā pašā laikā esot konsekventiem un strādāt maksimāli efektīvi Tāpat arī šajā gadījumā e, risku dalīšanas finansē mehānisms ir ārkārtīgi nozīmīgs, taču mums ir jādomā arī par pētniecības infrastruktūrām, un es aicinu komisiju e, maksimāli ātri atrisināt domstarpības un gūt maksimāli labu, labu no šī ziņa. Paldies, Trautmans Kundze, nākošais runātais Jordāns izēju uz divām minūtēm. Paldies, godātie kolēģi! Pēc 7. pamata programma stājās spēkā 2007. gadā pēc uh, tam, kad Eiropas Savienībā iestājās 12 jaunas dalībvalstis. Tas veicināja Eiropas Savienības daudzveidību. Un tāpēc jautājums ir, vai 7. pamatprogramma to pietiekam atspoguļo šo daudzveidību, vai tā ir veidota tiešām tā, lai vienlīdzīgi veicinātu izcilību visā Eiropas Savienībā. Uh, Eh, ir uzsvērts eh, tas, ka eh, zinātnieki no zināmām nozarēm no mazāk attīstītiem reģioniem mazāk piedalās 7. pamatprogrammā. Otrkārt, pētnieki, zinātnieki no mazākām dalībvalstīm reti ir projektu koordinātori. Un skaidrojums, ko saņēmu, um, ir sekojoši, ka 7. pamatprogramma ir balstīta uz izcilības kritērijiem. Uh, kas uh, eh, novad pie uh, secinājuma, ka tie reģioni, kas ir uh, maz pārstāvēti uh, šajos projektos, tur ir zinā, zemāks kvalitātes zinātne. Es nedomāju, ka to var tā vispārīgi tā vērtēt, un tāpēc es aicinu komisiju veikt izvērtējumu, uh, novērtējot, kādi tad ir faktori šai zemajai dalībai. Kāpēc Eiropa atpaliek izcilības jomā, tāpēc, ka mums uh, nav pietiekami uh, finanšu resursus. Varbūt vajadzētu izmantot arī struktūru fondu līdzekļus, paredzot uh, nākamajai pamatprogrammai šādus līdzekļus. Bet es domāju, ka tikai tās dalība valstis, kas ir tiesīgas saņemt šo fondu līdzekļus, varētu izmantot šos līdzekļus šādiem mērķiem. Es domāju, ka komisija varēs um, atspēkot uh, dažādas šaubas un bāžas uh, un atrisināt uh, šo problēmu ar um, zemo dalību uh, šajā programmā nu, zināt, no zinātnieku vidus, kas nāk no šādiem reģioniem. Paldies! Nākamais Koreida Kampos. Vienu minūti. Paldies, priekšādātāji, godātā komisāre. Gribu sveikt Odīkungu par šo ļoti labo e, ziņojumu. Daži ir izstrādāti daži nozīmīgi elementi šajā septītajā pamatprogrammā - sarežģītā birokrātija, sarežģītās procedūras, pārāk novēlotas kompensācijas, daudz riska faktoru. Un es tāda problemātiska līdzekļu pārnese uz citām programmām, bet es gribētu runāt par pozitīvo, par starptautisko sadarbību, kurā darbojas dināt, zinātnieki no daudzām valstīm vienā programmā. Ir arī pozitīvi rezultāti un arī panākts labāks dzimumu līdzsvars ir jābūt prioritātēm attiecībā uz vienkāršošanu. Tāpat jāveicina zinātnieku izcilība, turklāt visās Eiropas valstīs, un eh, jauninājumi ir eh, jāveicina arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Un Eurostar ir viena no labākajām programmām, kas ir jāturpina paplašināt. Paldies! Rūbiga, per... Rūbiga kungs lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji! Manuprāt, mēs runājam par to, ka ir jāstiprina zinātnieku kopiena un līdz ar to jānostiprina Eiropas ekonomika. Uh, bet kādi mums ir līdzekļi astotajai pamatprogrammai. Es gribētu aicināt komisāri uh, neaizmirst par um, šīm uh, CO2. Um, par CO2 izsolēm un mēs iegūtu vairākus desmitus miljārdu, ko varētu veltīt inteliģentās enerģētikas programmai un citām, kas tas mums ļaus arī panākt tādu ilgtspējīgāku um, vides aizsardzību. Par to visu, protams, var runāt ar komisāru Levandovski. Tāpat mums ir jāstiprina tā saucamā CIP programma emo um, komunikācijas un informācijas tehnoloģijām ir jākalpo programmatūras izstrādēji, lai mēs, lai arī šajā jomā mēs varētu komunicēt visaugstākajā iespējamā līmenī, ir jāizmanto satelītu iespējas, jāveido tā saucamie klasteri un Eiropas tehnoloģiju institūtā uzdevums ir um, uh, dalīties zināšanās par to, kas ir izdarīts, un nodot šīs zināšanas tālāk, lai tās var izmantot bērnu un jauniešu izglītībā, un lai um, Pēdējais, ko es gribētu pateikt, pētniecības padome, Eiropas pētniecības padome strādā ļoti labi, bet arī darbi, kas saņem prēmijas, kas tiek apbalvoti, ir jāpopularizē un tiem ir jābūt pieejamiem sabiedrībai. Ļoti labi, ka ir runāts arī par mazo un vidējo uzņēmumu interesēm, un es piekrītu, Eurostāra programma būs viens no nākotnes projektiem. Paldies! Grazie, la parola. Paldies. Enču kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundze, vispirms gribētu pateikties Otīkungam par paveikto darbu un ka viņš tik labi koordinēja mūsu darbu. Es uzskatu, ka labāka koordinācija uh, Septītajā pamatprogrammā arī ar struktūru fondiem un kohēzijas fondiem var veicināt dalību valstu iesaisti, eh, kurām šobrīd nav uh, tik liela aktivitāte šajā programmā. Sadarbība ir ļoti svarīga. Dalību valstīm ir jāsadarbojas un nevis jāsacenšas. Eh, līdzinējais mērenais pasākumu panākumu līmenis var tikt uzlabots. Eh, tie, eh, komisārs Kvinna teica, ka mums ir eh, jāsamazina birokrātija, jāvienkāršo noteikumi, jāveido tie skaidri un stingri jāpiemēro. Šodien es jautāju jums, aicinu jums, komisārs Kunz, pāriet no vārdiem pie darbiem. Paldies. Grācie. Lab. Paldies. Tagad vārds Van Nīstelroja kungam. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Pal, um, godātais referentkungs, komisārs kundze. Protams, ir ļoti labi paskatīties atpakaļ, kas ir uh, izdarīts vidusposmā un zinātne un pētniecība Eiropā ir ļoti augstā līmenī, bet kur tas viss paliek? Kāpēc, uh, kāpēc tas neīstenojas konkrētos produktos. Mums ir tik daudz patentu, ko mēs pārdodam visā pasaulē, bet pievienoto vērtību saņem un izmanto citi. Mums ir jāizglīto cilvēki, lai mēs produktus varam uh, ražot un veidot arī šeit. Izcilība, tas viss ir ļoti labi, bet tai ir jābalstās uz divām kājām, nevis jākarājas gaisā. Un izcilībai ir jābūt tādai, lai no tā iegūtu arī mazās pašvaldības teritorijas un um, reģioni. Nedrīkst pieļaut, ka izcilību var pamanīt tikai lielajās pilsētās un aglomerācijās. Pētniecība un jauninājumiem Eiropas Savienībā ir jābūt nu, iniciatīvu formā, bet mums ir jāpanāk arī tādu noteikumu izstrāde, kas ļaus gūt labumu no inovācijām tieši reģionos. Un runa nav tikai par uh, Eiropas līdzekļiem, bet arī par līdzekļiem, kas nāk no dalību valstīm. Un vēl divas lietas ir jābūt arī iespējām novērtēt risku, ir jāzina, kurš risku uzņemsies, un kopējā finansiālā riska sadalīšana ir ļoti labs priekšlikums. Arī Kavaljo kundze pareizi teica, ir jābūt vajadzīga vienkāršošana, līdzekļu piešķiršanā, ja visur valda milzīga birokrāfija, uh, tad eh, nekur tālu uz priekšu mēs netiksim. Paldies par šo ziņojumu un jādomā, ka turpmāk mēs turpināsim. Paldies, eh, Marcinkevičs kungs, pusotra minūte lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Vispirms gribētu pateikties referentam par paveikto darbu un vērst jūs uzmanību uz sekojošo. Mums ir jāvienkāršo noteikumu procedūras visās inovāciju un pētniecības programmās, un uh, mums ir jāatklāja, kāpēc tad tik maz jauno dalību valstu uh, zinātnieku piedalās plašajos projektos. Katrai uh, valstī ir jādod iespēja attīstīt savu zinātni, savu pētniecības jomu, un uh, Uh, kopīgie instrumenti arī jāizmanto, lai uh, varētu uh, virzīt pētniecības attīstību arī uz tirgiem. Mums jādomā arī par mikro uzņēmumiem un jāveicina tehnoloģisko platformu un klasteru veidošana. Tā pašā laikā gribētu uzsvērt, ka Eiropas reģioni ir ļoti daudzveidīgi un atšķirīgi inovāciju ziņā un šīs uh, attīstības atšķirības būtu uh, jānovērš, un tas jāņem vērā piešķirot finansējumu. Jādomā par sinerģiju nacionālā, reģionālā un Eiropas līmenī, jāveido kopīgi noteikumi un finanšu noteikumi, lai varētu tādējādi izveidot caurskatāmāku sistēmu. Es ceru, ka varēsim mācīties uh, un gūt mācības no septītās pamatprogrammas nākamajai programmai. Paldies! Paldies! Tagad vārds Hokmārka kungam pusotra minūte, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, pirmkārt gribētu apsveikt referentu par lielisko ziņojumu par šo vidusposmu pārskatu. Uh, Es domāju, ka ir trīs lietas, kas šeit ir jāuzsver. Pirmkārt, vienkāršāk un mm, nebirokrātiskāk ir jābūt eh, iespējami piedalīties, un to mēs arī uzsvērām, eh, kad sākām septīto pamatprogrammu. Tā jau bija mazāk birokrātiski. Un es domāju, ka zinātnieki un citi, kas tur iesaistās, to saprata. Un eh, zināmā mērā Mēs varam uzticēties eh, vairāk universitātēm, kas jau ir pastāvējušas gadu simtiem, tās neaizbēgs nekur ar naudu. Otrakārt, izcilība. Visa mūsu kopējo pūliņu vērtība ir tā, ka mēs eh, cenšamies apkopot šo īpašo Eiropas vērtību izcilībai, to piešķirot. Mums ir eh, struktūra fonda, kā jau tika minēts, Un uh, šajā uh, pētniecības programmā ir jāvirzās uz izcīlību, pretējā gadījumā mēs zaudēsim konkurences uh, cīņā. Treškārt, mobilitāte. Viena no pieredzēm, ko esam guvuši, ir tas, ka varam sasniegt tiešām mobilitāti, izveidojot tādu īpašu klimatu, īpašus priekšnosacījums izcilībai. Un man ir prieks, ka referents uh, atbalstīja priekšlikumu par pētniecības voucheriem, lai būtu tāds spontāns izcilības process, uh, veicinot zinātnieku mobilitāti. Tātad vēlreiz paldies referentam. Grazie, ora, ika. Paldies. Tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies runāt desmit runātāji. Katram došu vārdu, bet lūdzu ievērojiet vienas minūtes eh, laika limitu. Pirmkārt, Kelīkungs. Uh, Paldies, komisārs kundze. Eh, bieži vien eh, es nesaņem iespēju jums piekrist jau, zināmos jautājumos, bet šodien ir pilnīgi skaidrs, ka komisija un daudz parlamenta deputāti ir viens prāts. Un arī referents ir pelnījis uzslavu, bet kā jau komisāri teica, tad uh, Man ir liels prieks, ka uzsvars tiek vērsts uz uh, da, vairākām pienāk, vienkāršām lietām. Pirmkārt, vienkāršošana. Man bija liels prieks dzirdēt, ka komisāre uh, teica, ka būs lietotājiem draudziedāki finanšu noteikumi un lielāka uzticēšanās zinātniekiem. Un jānodrošina, ka mums būs vislabākie zinātnieki, tad sasniegsim arī rezultātus. Un uh, visbeidzot, uh, Mēs, eh, um, mums ir eh, jānodrošina, ka zinātnē un pētniecība veicina Eiropas konkurētspēju. Grazie, la parola non rivu. Paldies. Un tagad Desa kungs lūdzu. Non c'è la parola all'onorevole Luan. Nākošais runātājs Luans în contextul actual și în perspectivă. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, godātie kolēģi. Eiropas 2020. gada stratēģijas kontekstā un uh, uh, citu jautājumu kontekstā mums ir jārūpēs par to, lai MVU labāk var piekļūt finansēm, lai viņi var izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus. Uh, līdzfinansējuma līmenis, dokumentācija, pieeja informācijai un īpašas speciālās konsultācijas, tas viss ir jāskata realistiski, jo pretējā gadījumā, neskatoties uz visiem cēliem mērķiem, nebūs eh, iespēja MBU gūt labumu no šīs programmas. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir uh, pievērsties pētniecības attīstībai reģionālā līmenī, mums vajadzētu atbalstīt daudz līmeņu partnerības un izstrādāt uh, vadlīniju kopumu šiem mērķim. Mēs nevarēsim izpildīt mūsu mērķis, ja nebūs skaidrs procedūras un uh, noderīgi instrumenti. Paldies! Paldies! Bogan kungs! Yeah, uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties referentam un komisijai. Un kā jau sacīja gan referents un komisāra izpēte un inovācija ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas ekonomikas nākotnē. Un es apzinos, ka ļoti daudz universitātes, piemēram, vēl sākas uh, izmanto Eiropas finansējumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi tas, lai mēs visi atbalstot, atbalstītu adekvātu finansējumu izpēc un inovāciju programmām Eiropas Savienības budžetā. Tāpat būtiskie jautājumi, kas skatīti šodien, gribu uzsvērt to, ka mēs visi atbalstām vienkāršošanu, tādu kā kopīgu noteikumu izveidošanu, un mēs apzināmies, kādas ir bāžas pār to, kā mēs, kādas ir vienmēr izmantojot eh, fiksētos maksājumus. Mums jādomā par šīm problēmām. Tāpat arī mums jādomā par sniegumu, kas ir nozīmīgs, bet izpēta un inovācija nozīmē to, ka pieņemam arī zinām riska līmeni, un mēs to nevaram izsvītrot no sāraksta. Un es gribētu atbalstīt, eh, piedāvā, eh, priekšlikumu atbalstīt labāku saikni starp universitātēm un uzņēmumiem, lai mēs varētu labāk atbalstīt izpētu un attīstību. Paldies, paldies. Nākošais runātājs eh, Tikau. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Kunds. Konkurētspēja Eiropas Savienībā nav izvēles iespēja. Eiropas Savienībā ir jābūt konkurētspēja starptautiskā mērogā, un tāpēc ir nepieciešams investēt eh, izpētē un attīstībā. Diemžēl tie, kuri gūs labumu no programmām, izmanto vairākus finansējuma avotus, taču visi šie avoti ir ar dažādām procedūrām un noteikumiem, kas apgrūtina piekļuvi Eiropas finansējumam un padarā uh, eh, apgrūtinātu šī finansējuma saņemšanu. Ņemot vērā visus šos dažādos noteikumu kopumus, kuriem ir jāpaklaus. Tāpat arī E, mēs uzskatām, ka izpēta un inovācija Eiropas Savienībā e, var tikt veicināt samazinot birokrātiju, veicinot konverģenci un atvieglojot MVU piekļuvu finansējumam. Mēs paužam nožēlu par to faktu, ka krīzes dēļ dalība valstis ir samazinājušas izglītības un izpētes budžetu, un mēs lūdzam dalība valstis investēt izglītībā, kas garantē izpētes kvalitāti tai skaitā Un es gribētu pateikties referentam Odī par to, ka viņš pieņēma manu grozījumu, kurā viņš lūdz komisiju piemērot vairāk e, finansējumu gaineses projektiem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Galagers. Paldies, prieksēdētāji! E, šis ziņojums ir guvis plašu vienprātību visās e, parlamenta grupās. Galvenais elements šajā ziņojumā ir tāds, ka Eiropas Savienībai ir jābūt priekšlānā izpētes, inovācijas un zinātnes jomā. Tas ir svarīgi, jo bez izpētes mēs nevaram kļūt par rītdienas e, inovatīviem spēlētojiem. Mums ir nepieciešama izpēta, ja mēs vēlamies veidot jaunas darbības, darba vietas, ja mēs vēlamies. Uh, uh, uzlabot eh, nodarbinātības līmeni. Tāpat arī mums ir jāapzinās, ka valsts un privātais sektors, kurš, kurš ir dzinējspēks darbvietu radīšanā, tiem ir jāstrādā partnerībā. Lai ir nepieciešams nodrošināt lielāku MVU dalību un arī jānodrošina tas, ka eh, birokrātijas līmenis ir minimāls. Ir tad, kad februārī tika lēmts pār inovācijām, komisāra jau pasvītroja to, ka šīs programmas tiks veidotas. Izpē, izpēta un inovācija ir ārkārtīgi nozīmīga mūsu rīcībā, lai mēs eh, palīdzētu Eiropai pārvarēt ekonomisko krīzi, ar kur mēs saskaramies šobrīd. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Obermājers. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšēdētāji. Septītās pamatprogrammas novērtējumam jābūt ar mērķi nosakot, kāds labums ir pilsoņiem no tā visa. Un it kā notiek attaisnošanās ar cīņu pret terorismu, bet kas notiek pilsoņu tiesību ievērošanā un kāpēc tiek uh, pārkāptas privātuma tiesības un kam no tā ir labums? Tas attiecās arī uz pētījumiem, uz uh, gēnu pētījumiem. No tā iegūst lielie pārtiks ražotāji un to lobby, bet ne jau ierindas pilsoņi. Uh, Mums ir vajadzīgas investīcijas šajā jomā, bet ir jābūt arī skaidrībai par to, kas tika finansēts pēdējos gados no nodokļu maksātāja naudas. Paldies! Daudz sekundze, lūdzu. Thank you, uh, madam. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par šo ziņojumu. Tāpat arī vēlos pateikties komisārei, kura nesen apmeklēja manu vēlēšanu apgabalu Ziemeļu īrijā, kurā uh, viņi iepazinās ar dažiem izciliem izpēc inovācijas. Eh, piemēriem. Mūsu ekonomika ir MVU ekonomika. 20, 97% uzņēmumu varētu tikt klasificēti šajā uh, grupā. Un jānorāda, ka birokrātija tiek uzskatīta kā gal galvenais grūtībā avots, un ļoti daudzi uzņēmumi vairāk ir nobažījušies eh, par to, kā tie vispār varētu noturēt uz eh, ūdens. Es uzskatu, ka Airos, eh, eh, Ziemeļīrijas aerospace nozars piemērs ir lielisks. Lielākie uzņēmumi, kas eh, atbalsta mazākos uzņēmumus, to atbalsts ir nozīmīgs un vajadzētu izmantoties pēcinot komisāri, piedāvāt jaunus līdzekļus, radikālus līdzekļus maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai gūtu labumu no šīs ļoti nozīmīgās programmas. Paldies! Grāk. Paldies! Nākošais runātājs Malcers. Paldies, priekšēdētāji. Septītajā pamatprogrammā nav runa tikai vispār par pētījumiem, bet arī sevišķi par to, par ko mums sevišķi iznāca daudz runāt pēc Fukushimas katastrofas. Ir zināms, ka atomu lobbyisti uh, ir panākuši to, ka atomu enerģētika tiek slavināta kā ilgtspējīga un vidē draudzīga. Uh, un par alternatīvām, alternatīvu pieejamību ir samazinājusies. Kādi, eh, kas eh, notiks, kādas sekas būs tam, ja pietiek ar nelielu kļūdu, lai nevis vienkārši uh, tikai atomelektrostacijas apkārtnē, bet viss reģions vairs nebūtu apdzīvojams. Pēc Fukushimas katastrofas uh, ir jādomā par to, kā mēs varam panākt jaunu domāšanas veidu šajā nozarē. Paldies! Grazie, l'ultimo. Paldies! Un uh, pēdējais runātājs Valemskundze, lūdzu. Dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, mili pan... Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi, klausoties debatēs. Uh, par šo septītās pamatprogrammas pārskatīšanu gribētu eh, pievērst jūsu uzmanību astotajai pamatprogrammai. Ir zaļā grāmata, kas eh, maz runā par pētniecību, piemēram, tādās jomās kā eh, zivsaimniecība. Pētniecība šajā sektorā ir ļoti svarīga, bet tā iet nepareizajā virzienā. Mēs sākām ar ļoti maziem resursiem, un tie vēl tika samazināti. Uh, Uh, un uh, septītajā pamatprogrammā vispār pazuda pētniecība uh, zvejsaimniecības jomā. Un mums nākamajā pamatprogrammā vajadzētu uh, ņemt vērā zivsainiecības politikas mērķus. Šī politika ir ļoti svarīga, un arī pētniecība šajā jomā ir ļoti svarīga, tāpēc ir svarīgi rast pienācīgus līdzekļus šai nozarei. Paldies! Paldies! Tagad uh, uzklausīsim Gigants Kvīnas kundzi, komisāra. Paldies, priekšsēdētājs kundze, par šīm uh, dzīvīgām debatēm. Gribētu visiem pateikties, jo īpaši tiem, kuri iesaisties šajās debatēs. Ar, domājot par nākotnes pētniecības un zinātnes programmu, ir jādomā par patiesu pievienoto Eiropas vērī, vērtību. 30. novembrī mēs iesniegsim uh, mūsu priekšlikumus nākotnes programmām. Uh, pētniecības jomā mēs jau esam ieskacējuši daži, dažas idejas, kā to sasniegt mūsu zaļajā grāmatā, apkopojot dažādus instrumentus uh, Eiropas Savienības līmenī vienā veselumā, lai varētu atbalstīt visu inovāciju uh, ķēdi no pētniecības pašiem pirmsākumiem līdz tirgumu, un es ceru, ka tādējādi mēs saņemsim maksimālu atdevi no mūsu investīcijām. Man bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu viedokļus par mūsu zaļo grāmatu, kas tiks pieņemta vasaras beigās. Karvaljo, Merkijs, Odī un Matijas ziņojumi deva mums ļoti labas ierosmes, sagatavojot uh, likumdošanas priekšlikumus. Atgādināšu, ka 10. jūnijā šo piekdienu mēs organizēsim noslēgumu pasākumu zaļās grāmatas konsultācijām. Vairāki deputāti ir ielūgti no jūsu parlamentu un arī uzstāsies. Gribētu informēt, ka vairāk kā 300, 13 eh, tūkstoši atbildes mēs saņēmām uz eh, tiešsaistes aptauju. Un arī daudzi Eh, tātad vairāk kā 700 eh, viedokļi eh, dokumenti tika saņemti gan no valdībām, gan universitātēm, uzņēmumiem, vietējām reģionālām organizācijām. Mēs saņēmām atbildes no visām ES dalību valstīm un arī no citām valstīm, un tas ir parādījis to interesi, kāda ir par Eiropas pētniecības politiku. Tad vēlreiz paldies par eh, to ieguldījumu, kuru šis parlaments ir devis eh, septītās pamatprogrammas vidusposma novērtējumā. Paldies! Grazie, komisārio! Paldies, komisārs kundze! Un tagad uh, dosim vārdu atkal referentam Odīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties parlamentu priekšsēdā, eh, prezidentūrai par šo debašu organizāciju. Es domāju, bija ļoti nodrīgi tas, ka visas politiskās grupas varēja apspriest šo būtisko tēmātu. Tāpat arī komisārs Konzei. Eh, vēlos sacīt, cik lielā mērā mēs esam pateicīgi, un es runāju visu to vārdā, kuri novērtē jūsu darbu, jūs atbalsta pēc īrijas tautas partiju, jūs redzat, cik lielā mērā šajā sakarā mēs esam vienoti, un kā viss eh, noved pie labāka rezultāta. Un paldies jums par atbalstu vienkāršošanai, komisārs Kunz, tāpat arī E, tas ir viens no būtiskajiem vēstījumiem. Es gribu pateikties visu politisko grupu e, referentiem, pārstāvjiem, kuri strādāja pie grozījuma iesniegšanas, un kas man deva iespēju sagatavot īpašu vēstījumu, tā skaitā no tautas partijas puses. Mēs e, pieņem zināšanai jūs sācīto. Mums ir jāsaistā pētniecības joma un tirsniecības joma ar Eiropas patents starpniecību, tā tad saisto, piesaistot izpēti un inovāciju, kam ir jāpārveidojas par izaugsmī. Tāpat arī mums ir jāveicina izcelības darbs. Eiropas Savienība ir jābūt vislabākajai pasaulē, un mēs to panāksim ar mūsu izcelības iespējām. Bet mēs nezinām, kurš saņēmis Nobela prēmiju pēc pieciem vai desmit gadiem. Un šeit ir jāpieno izcilība, sadalījums Eiropas teritorijā. Mums ir jābūt ar vislabākajiem pētniekiem, tie, tāds varam uzvarēt eh, sportā ar vislabākajiem spēlētājiem. Par finansējumu runājot, mēs piedāvājam dubultot, taču šeit nenozīmē dubultot, paņemot līdzekļus no lauksaimniecības vai struktūra fondiem, bet uh, jau mēs dzirdējām no dalību valstu vadītājiem, ka mēs ne labāk izmantosim reģionālos, nacionālos fondus, lai veidotu konsekvenci labu politiku. Un priekšsēdētāji nobeigumā vēlos e, norādīt, ka es biju piedāvājis, bet tas netika paturēts spēkā, ka mums ir jāveido Eiropas pētiecības e, plāns aizsardzības. Uh, Eh, nozarei un rūpniecībai. Un, balstoties uz 45. Eiropas Savienības eh, dibināšanas līguma punktu, mums ir jāstrādā pie šī punkta. Paldies! Grācie! Paldies! Ar to diskusijas mēs beidzam un balsojums notiks rīt pulksten 12. Un eh, tagad mēs pāriem pie darba.